sadarbojoties un koordinējot savu rīcību ar citiem partneriem. Paldies! Paldies komisārai Redingai, ar to arī beidzam diskusijas par šo jautājumu. Seši rezolūcijas priekšlikumi ir iesniegti. Balsošana notiks pēc diskusijas noslēguma. Nākamā ir situācija Bahreinā. Vispirms vārds autoriem. Vispirms uz vienu minūti ir repokungs. <clears throat> Arvoisa puhemies, ihmisoikeus. Paldies, priekšsēdētāji. Cilvēktiesību situācija Bahreinā, eh, diemžēl, ir uzņēmusi eh, negatīvus apgriezienus. Tie, kas cīnās par demokrātiju, tiek apkaroti, viņiem tiek draudēts ar nāvi eh, ieslodzītie tiek spīdzināti, bet cilvēku tiesības eh, tādas ir visiem, arī tiem, kas kritizē valdību. Bahreinai ir jāuzsāk eh, atklāts godīgs dialogs ar pilsonisko sabiedrību kopš arābu pavasara. Ir bijis pro-demokrātisks vilnis, kas ir pieņemies spēkā šajā valstī. Mums vajadzētu atteikties no dubultas morāls, eh, um, īstenojot Eiropas Savienības ārpolitiku. Lai sabiedrība veiksmīgi darbotos, ir nepieciešams uh, dialogs starp lēmumu pieņēmējiem un pilsoņiem. Mums ir jāieklausās visās iesaistītajās pusēs. Mēs neaicinam uz revolūciju, bet nevar būt tā, ka politiskie, politi ieslodzītie tiek uh, uh, pakļauts vārdarbībai. Paldies! Paldies Repo kungam, un tagad vārds uz divām minūtēm Tāna kungam. Priekšsēdētāja kungs nav šaubas par to, ka tas, kas notika Bahreinā 2011. gadā, tiešām radīja nopietnas bažas. Policija rīkojās neproporcionāli, nesamērīgi vardarbību pielietojot, kas noved arī pie cilvēku nāves. Protams, ka vainīgie jāsauc pie atbildības. Tomēr, tā kā mēs ma mazliet zinām, kas notiek šajā valstī, kopš mūsu iepriekšējās steidzamības rezolūcijas šī gada janvārī, uh, Eh, grūti rast pamatojumu par vēl vienu rezolūciju, un es piekrītu Bahreins valdības bažām, ka mm, šis parlaments īpašu uzmanību pievērš tieši Bahreinai, kaut arī citām valstīm reģionā ir vēl lielāka cilvēktiesība pārkāpuma. Sauda Arābija, piemēram, nav sasniegusi praktiski nekādu virzību, nekādu progro, progresu, tomēr netiek atrunāta savukārt valstī notiek krimināla kodeksa pārskatīšana un policijas ombuda izveide. Mēs varam piekrist, eh, ka politiskajiem ieslodzītajiem ir jātiek atbrīvotiem un iedzīvotājiem ir jābūt runas brīvībai un brīva prese, demokrātisks eh, sabiedrības eh, apliecinājumam. Arābu cilvēktiesību tiesas izveida liecina, ka valsts ir uz demokrātijas e, ceļa. Es aicinu visus kolēģus konstruktīvā veidā risināt šīs valsts jautājumus. Jo, ja mēs vienkārši e, no malas kratīsim savu pirkstu nosodošumu, tad e, riskējam ar to, ka zaudēsim sarunu partners, un tas nevienam nepalīdzēs. Paldies! Paldies, Tenokungs. Tālāk divas minūtes var žākundzei. Kad mēs iepazīstamies ar rezolūcijas projektu tekstu, tad mazākais, ko mēs varam teikt, ir, ka tā ir eh, pieticīga. Jā, cilvēktiesība jautājums Bahreinā ir satraucošs jautājums. Jā, eh, reformas, kas ir tikušas eh, paziņotas, netiek īstenots. Kopš augusta situācija pasliktinās, represijas turpinās un pieņem spēkā. Un patiesībā reformas eh, neiet pareizajā virzienā. Lai apspiestu eh, demonstrācijas, eh, ir pieņemta jauna likumdošana. Tūkstošiem cilvēku iziet ielās, lai pieprasītu demokrātiskās reformas, bet jau atkal viņi tiek apspiesti vardarbīgi. Un, lai uh, leģitimizētu šo vardarbību, uh, tiek uh, draudēts ar Irānas piemēru, bet Mēs visi zinām, ka patiesībā režīms tikai izmanto savu varu. Viņi cenšas sašķelt Bahreinas iedzīvotājus un cenšas piesaistīt sunītus no Saudarābijas. Nav nekādu šaubu par to premjerministrs kas ir, kas ir pie varas jau vairāk nekā 40 gadus, arī turpmāk būs pie varas. Mēs tikai pievaram acis, bet starptautiskajai kopienai ir milzīga atbildība un Eiropas Savienībai vispirms, jo Bahreins iedzīvotāji ir ļoti drosmīgi un mums nevajadzētu aizmirst par arābu pavasaru. Eiropas Savienība nav uh, savu uzdevumu augstumos. Uh, Viņi pieprasa demokrātiju, bet jūs atbildāt ar ģeostrateģiskajām spēlēm. Mēs nevaram noraudzīties uz to, kā Bahreins iedzīvotāji tiek slepkavoti, jo viss ir viensprāts, ka uh, režīms apspiež iedzīvotājs. Mēs nevaram klusēt, mēs nebalsosim par šo rezolūciju, ja tā nav uh, pietiekami spēcīga. Mēs esam solidarizējušies ar Bahreins iedzīvotājiem. Runātāji tiek pārtraukti. Paldies, Veržā kundzei. Tagad vārds Liček kungam uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētā komisārs Konza. Bahreina ir neliela, bet svarīga valsts šajā reģionā. Tā ir valsts, kas acīm redzami nav pilnībā demokrātija, vismaz tā kā mēs to izprotam, bet vajadzētu atcerēties, ka tā ir uh, valsts, uh, kas realizē uh, tiesu reformu, kurā ir vesela rinda dažādas institūcijas, lai nodrošinātu cilvēku tiesību ievērošanu, un to mēs mūsu rezolūcijā uzteicam. Uh, Ir ļoti svarīgi, lai attiecībā uz uh, mūsu sadarbības uh, partneriem mēs um, uzteiktu tos, kur to ir pelnījuši. Tādēļ šajā rezolūcijā atrodas vārdi uh, par Mm, to arī, ko mēs nepieļaujam, piemēram, opozīcijas eh, vajāšana, spīdzināšana, to mēs, protams, nosodam, bet es gribētu pateikties eh, kolēģiem no citām politiskajām grupām par konstruktīvu pieeju šīs rezolūcijas teksta sagatavošanā. Eh, Eiropas Tautas partija uzskata, ka šī rezolūcija ir līdzsvarota un mēs ceram, ka tā kalpos par labu reformām Bahreinā. Paldies! Paldies, Līsa kungam! Harkins kundze, pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Šī rezolūcija apskata situāciju Bahreinā, kur cilvēktiesība aktīvisti saskarās ar vajāšanu un aizturēšanu sistemātiskā veidā. Tiek prasīt beznosacījuma atbrīvošana visiem politieslodzītajiem, politiskiem aktīvistiem, žurnālistiem, ārstiem, cilvēktiesību aizstāvjiem un mierīgiem protestētājiem. It īpaši vēlos pieminēt divus - Nabīlu Ražab un Abdul eh, Habadžu, kur ģimenes apmeklē, kad viņš eh, bija cietumā. Tanokungs jautā, vai mums tiešām nepieciešama rezolūcija par Bahreinu. Es vēlos uh, pieminēt gāzu iz, izmantošanu Eh, Bahreinā, kur vairāk kā 50 eh, cilvēki gāja bojā, kas nozīmē, ka viņi ir padarīti par ieroci. Un, ja kaut kas tāds tiek darīts, tad tas ir uzskatāms par ķīmisko ieroču izmantošanu saskaņā ar ķīmiskās eh, ieroču izmantošanas aizliegumu komisijas lēmumu. Tas ir pielīdzināms situācijai Sīrijai, bet kaut kāda iemesla dēļ to ignorē. Es uzskatu, ka ir nepieciešams nekavējoties uh, izmeklēt situāciju Bahreinā saskaņā ar konvenciju, kas aizliedz ķīmisko ieroču izmantošanu. Paldies! Paldies Harkins kundzei! Tie bija autori, tālāk politisko grupu vārdā Posautkungs pirmais. Paldies priekšsēdētāji Bahreins karaliste atrodas dažādu interešu kruspunktā, var satricināt visu arābu pasauli starp sunītu un šītiem izvērtušais konflikts, kas ir ietekmēts Saudo Arābiju. Tāpat arī pieminētā ģeostrateģiskās un ekonomiskās intereses, kas saskarās šajā valstī. Tieši tāpēc mēs esam interesēti stabilitātes nodrošināšanā šajā valstī, bet tā var notikt tikai, ja tiek ievērot cilvēktiesības valstī. Un, uh, Eh, Karals Hamats eh, pēc 2011. Eh, gada katastrofas to arī sāka īstenot. Mēs atzinīgi vērtējam uzlabojumus un reformas politikā, bet mums tas ir jāsako, vārd, vārdiem ir jāsako arī darbiem. Un ir skaidrs, ka reformas tiek atzītas, bet, diemžēl, progress ir diezgan neliels. Paldies pasaules kungam. Geringers de Odenbergs kundze tālāk. Paldies priekšsādātāja mm, mēs e, atkal runājam par situāciju Bahreinā, kur varas iestādes uh, realizējot demokrātiskās eh, reformas, eh, asiņaini apspiež eh, protestantus, spīdzinā opozīcijas pārstāvjus, neievēro cilvēku tiesības, un tas notiek sistemātiski. 14. augustā Bahreinas karalis ar bruņotu spēku apspieda mierīgu demonstrāciju neļaujot cilvēkiem pulcēšanās brīvības tiesību izmantošanu un ierobežojot mēdīju brīvību. Klasificējot šādas darbības pā, kā teroristiskus aktus. Bahreins varas iestādes um, um, bestiesiski eh, rīkojas ar opozīcijas pārstāvjiem. Šajā valstī bald represijas, un mēs sagaidām, ka var, eh, Bahreins varas iestādes realizēs demokrātiskās reformas vienlaikus nodrošināt cilvēku pamatiesības. Paldies! Paldies Geringas Deodenbergas kundzei, tālāk pusotru minūtu šāks kundzei. Paldies priekšsēdē komisāru, Mums jau atkal ir jārunā par cilvēktiesību situāciju Bahreinā, un tie, kuriem rodas jautājums, kāpēc mēs e, nevarētu runāt par Saudarābijas situācijas, vēlētos atgādināt, ka Saudarābija ir e, pat šobrīd sniedz palīdzību Bahreinas valdībai, bet tā vietā, lai meklētu dialogu vai atbrīvotu politi ieslodzītos, Bahreinas valdība ir aizliegusi brīvu pulcēšanos visā galvaspilsētā. Mums vajadzētu atzīmēt atkal atcerēties, ka visi tie, kas ir pretvaldību, nav teroristi vai palīdz, nu, nav, eh, nepalīdz Irānai. ANO eh, periodiskā pārskata eh, ieteikumi bija jāīsteno jau sen. Bahreinā ir jāatbrīvo palīdz ies, ieslodzītie, sākot ar tiem, kas ir Eiropas Savienības pilsoņi. Mums Ir jāpanāk tas, lai um, sabiedrība Bahreinā uzsāktu dialogu nākotnes labā. Mēdījiem ir nepieciešama brīvība. Tā tas šobrīd nav un ir nosodām arī uh, tas, uh, ka tiek apspiesta arī um, digitālā brīvība. Um, un, un uh, internets tiek izmantots, lai um, apkarotu um, uh, cīnītājs par brīvību. Es domāju, ka šim parlamentam būtu jābūt konsekventākam vēršoties pret uh, cilvēktiesību pārkāpumiem Bahrainā. Paldies! Paldies Šāks kundzei, vienu minūtu Bilankungs. Paldies, priekšsēdētāji. Bahreina ir pēdējā tuvējo austrumu valsts, kur demokrātiskas. Um, um, Demonstrācijas apspieda ar bruņotu spēku, tika apcienāti žurnālisti, skolotāji, ārsti, studenti. Represijas realizēja īpašās valsts drošības tiesas. Uh, Es gribētu aicināt eh, Bahreinas varas iestādes eh, notrošināt cilvēku pamatiesības, tiesības uz eh, mierīgiem protestiem, vārdu un runas brīvību un pieprasam atbrīvot politiskos ieslodzītājus un izbeigt diskrimināciju. Tādās valstīs kā Sīrija varas iestādes ir uh, paudušas gatavību uzsākt dialogu. Es domāju, ka tā ir laba uh, zīme, un mēs domājam, ka ir ļoti uh, svarīgi tas, ka ir, ir izveidota cilvēku tiesību ministrija. Tajā pat laikā ir jāpieprasa, lai šī institūcija reāli darbotos. Es ceru, ka Bahreinas uh, varas iestādes sadzirdēs mūsu aicinājumu un es ceru uz konstruktīvu rīcību. Paldies! Paldies Bielankungam, pusotru minūtu Mērfijs. You, uh, like... Paldies priekšsarētāji, līdzīgi kā miljoni citi uh, pasaulē. Daudzi guva iedvesmu no revolūcijas Tunisijā un Eģiptē, balstoties uz uh, savu pašu pieredzi par demokrātisko tiesību trūkumu, runājot ielās, prasot uh, cilvēkiem labāks dzīves um, apstākļus, viņi saskārās ar brutālu uh, demonstrāciju apspiešanu no valdības spēku puses. Revolūcija turpinās un šobrīd apspiešana ir vērsta arī pret publiskā sektora darbiniekiem. Vairāk tūkstoši tika nesen atlaisti par piedalīšanos protestos vai uh, sniedzot medicīnisko atbalstu protestētājiem medicīniskie darbinieki, kas tika nosodīti uh, Eh, notiesāti krimināla tiesā, vēlāk tika attaisnoti, un daudzi no viņiem tomēr nav spējuši atgriezties iepriekšējā darbā. Augustā Karals Hamāts pieņēma eh, lēmumu apturot eh, brīvās pulcēšanās tiesības valsts galvaspilsētā. Visiem politiskajiem ieslodzītējiem ir jātiek atbrīvotiem, ir jābūt iedzīvotājiem tiesībām protestēt. Ļaujiet man uzdot jautājumu, vai tad tās nav vislielākā liekulība, ka tie, kas kliedz, ka ir nepieciešama uzbrukums Sīrijai, ASV un Lielbritānija, tie tirgojās ar šo valsti, pārdot viņiem ieročus. Paldies! Paldies Mērfī kungam! Obermajer kungs, pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji! Arī Bahreinā pavasars pārvērties par rudeni un no demokrātijas šobrīd šī demokrātija tiek apspriesta. Tas ir raksturīgi līdzīgām valstīm reģionā, kur bailes no varas zaudēšanas ir lielāks nekā vēlme nodrošināt demokrātiju un tiesību ievērošanu. Šis valsts kā Bahreina ir rietumu pasaules partneri un pārāk ilgi uh, noraugamies uz to, kā cilvēktiesības tiek pārkāptas, koncentrējas tikai uz ekonomiskiem iegūmiem. Bet es nedomāju, ka šis ir kā tirgus, kur var pirkt un pārdot cilvēktiesības un to pārkāpumus. Es at, vēlos atgādināt Kofi Anandu vārdus, ka šodien cilvēktiesību pārkāpumu ir rītdienas slaktiņi. Un ja šie eh, cilvēktiesību pārkāpumi netiks eh, apturēti, tas nozīmēs eh, zināmas sekas, ir jānosaka embargo, jāpārtrauc ekonomiskās palīdzības sniegšana. Tātad tā vietā, lai vienkārši pļāpātu kaut ko, ir izšķirīgi jārīkojas. Paldies! Paldies Obermajer kungam, tie bija runātāji politisko grupu vārdā, tālāk individuāli runātāji Korholas kundze ir pirmā viena minūte. Puhemies. Ei ole helppoa. Paldies, priekšsēdētāji. Nav viegli ASV un Saudarābijas un Irānas spiedienu ietekmē kaut ko darīt, tāpēc es priecājos, ka uh, šī rezolūcija tika mīkstināta. Mums ir nepieciešama arī izpratne uh, par to, kādā situācijā ir Bahreinas valdība. Tas nenozīmē, ka es neesmu satraukta par pašreizējo situāciju. Protams, ir jānosoda tas, ka valdība ir nolēmusi um, liek cilvēkiem brīvu pulcēšanos, un cilvēkiem ir jābūt iespēja tikties ar diplomātsko pārstāvjiem. Tāpēc man satrauc arī tas, kādā veidā notiek vēršanās pret miermīlīgiem uh, demonstrantiem. kā, kā varas iestādes apietas ar cilvēkiem, kas ir vērsušies pret kārālu. Mums ir jārūt risinājumu šai situācijai. Paldies! Paldies Korolas kundzei un tagad vārds Van Orden kungam uz uh, vienu minūtu. Bahreina ir mūsu sens draugs un sabiedrotājs. Tā spēlē svarīgu ģeostrateģisku lomu līcī. Uh, Eh, tā ir galvenā eh, operatīvās darbības atbalsta osta ASV flotei. Šie faktori visi kopā Um, veido ļoti labu mērķi tiem, kas vēlas destabilizēt režīmu un attiecības ar rietumiem. Šīta un sunīta līdz šim dzīvoja mierīgi līdzās pastāvot. Protams, mēs atbalstām vārda brīvību un tiesības uz mierīgiem protestiem. Protams, tiem, kuriem ir leģitīmas uh, sūdzības, ir jāuzklausa un tādēļ karaļa iniciatīvas attiecībās nacionālo dialogu um, Um, institūciju veidošana cilvēktiesība aizsardzībā ir atbalstāms, bet pat papildus leģitīmām demonstrācijām ir notikuši teroristu uzbrukumi un tuvākajās dienās ir gaidāmas atkal provokācijas un mēdī noteikti atspoguļo situāciju norādot uz brutalitāti un vardarbību. Es ticu, ka tie, eh, kuri eh, uzstājas pret karali, vienlaicīgi arī nosodīs vardarbību un piedalīsies konstruktīvā dialogā. Paldies Van Orden kungam, tālāk pāriem pie brīvā mikrofona procedūras un vārds Kelī kungam, lūdzu. Eh, Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu teikt, ka Bahreina nav ne uz pusi tik slikta kā citas valsts, par kurām šeit runājām. Un jāsaka, ka mums vajadzētu atzīt Bahreinā panākto progresu, it īpaši, ja paraugāmies uz policijas ombuda institūta izveidošanu un mums vajadzētu arī respektēt uh, atz, sieviešu tiesību atzīšanu, kas nebūtu nav tik plaši izplatīta šajā reģionā. Bet, protams, ir trūkumi un nepilnības, un arī uz tiem ir jānorāda. Un nešaubīgi mums ir jāturpina izdarīt spiedienu uz Bahreinu. Un, uh, piemēram, ja runājam par preses brīvību, tad tas noteikti ļoti svarīgs demokrātijas priekšnosacījums jebkurā valstī. Tas pats attiecās arī uz uh, um, sociālo mēdī izmantošanu tam līdzīgi. Paldies! Paldies Kelī kungam! Tālāk došu vārdu Kretū kundzei lūdzu. Rează într-adevăr politica autorităților de la Man. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu nobežījusies ar, uh, par um, Bahreinas varas iestāžu rīcību brutāli apspiežot mierīgas demonstrācijas. Tiesības uz uh, Uh, pulcēšanos uh, ir tikušas respektēts, bet tajā pat uh, laikā ir jāicina atbrīvot politiskos ieslodzītos, un cilvēkiem ir tiesības arī pārvietoties un ir tiesības uz pulcēšanos. Un mēs, protams, apsveicam īpašā cilvēktiesību pārstāvju iecelšanu un eh, citu institūciju izveidošanu, kas eh, ir domāts, lai nodrošinātu cilvēku tiesību ievērošanu. Bahreina ir izvēlēta kā arābu cilvēku tiesību tiesas atrašanās vieta. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi un to noteikti vajadzētu atbalstīt. Paldies! Paldies, Kretu kundzei! Tālāk nākamais runātājs Paškas kungs lūdzu súhlasím s pánom tannockom paldies priekšsēdētāj kungs es piekrītu vērtējumam ka savu prasību formulējumā Bahreinai mums jābūt konstruktīviem. Līdzinējā pieredze liecina, ka prasības pēc izmaiņām ir, protams, jātiek uzklausītām, bet uh, ir arī jāapzinās, vai mēs runājam par pārkāpējiem vai demokrātiskiem spēkiem. Bahreinā ar valdību ir iespējams dialogs arī ar karali. Pasākumi reformu veikšanai ir īstenoti, arī situācijas uzlabošana sieviešu tiesību jomā un citās uh, jau notiek, bet ir skaidrs, ka jāprasa arī vairāk. Plašsaziņas līdzekļu brīvība, policiski ieslodzīto atbrīvošana un arī šeit ir nepieciešams papildus iniciatīvas vēl. Paldies, Paškas kungs! Es aiz kundz noslēgumā lūdzu. Mies. Bahrainin tilanne on pitkälti seura. Paldies, priekšsēdētājs. Situācija Bahreinā ir arā pavasara rezultāts un valdības centieni kontrolēt situāciju ir noveduši pie pilsonisko tiesību apspiešanas. Nevar būt tā, ka eh, cīņa pret terorismu noved pie vārdarbības, un tie, kas īsteno vārdarbību, ir jāsoda. Bērnu ieslodzīšana un ieslodzīto spīdzināšana nevar tikt attaisnot nekādā veidā. Jā, Tas jau tika teikts, ka reģionā ir citas valsts, kurās eh, cilvēktiesību situācija ir vēl satraucošāka. Mums ir jāņem vērā eh, soļi, kas tiek spērti, lai uzlabotu situāciju. Ir ļoti žēl, ka ne visas politiskās grupas vēlējās atbalstīt šo tik līdzsvaroto dokumentu. Paldies, paldies, es aizkundzēju. Līdz ar to esam noslēguši brīvā mikrofonu procedūru un eh, noslēgumā vārds komisārai Redingas kundzei priekšsēdētāji. Es jau pašā sākumā vēlos uzsvērt, ka eh, par situāciju Bahreinā ir jāsatrauc, un vicepriekšsēdētāja Ashtona ir aicinājusi man nākt klajā ar šādu paziņojumu. Viņa cieši sekojas notikuma attīstībai eh, Bahreinai kopš uh, 2011. gada februāra notikumiem, un viņa personī, personiski sazinās ar varas iestāžu pārstāvjiem, tikusies ar karali un Bahreins pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Es vēlētos uzsvērt arī, ka mēs aicinām visas puses nosodīt vārdarbību un darīt visu iespējamo, lai veicinātu nacionālo samierināšanos. Tam ir jābūt um, visas mūsu rīcības pamatā. Uh, Ashtona ir aicinājusi uh, Eiropas Savienības īpašo pārstāvu cilvēktiesību jautājumos uh, Stabrinīdz kungu īstenot uh, vizīti uh, šajā valstī pirms uh, um, 13. jūnija sanāksmes un Lambrinīdis kungs, tik, kungs tikās ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, valdības pārstāvjiem, tāpat apmeklēja arī politieslodzītos. Uh, un viņš informēja, ka samierināšanās procesam ir nepieciešama gan um, piesardzīga rīcība, gan um, soļi no visām iesaistītajām pusēm. Tas nozīmē, ka tie, kas ka tiek atbrīvot tie, kas ir uh, tikuši apcietināti uh, savas politiskās pārliecības dēļ. Uh, Cilvēktiesība ievērošana Bahreinā joprojām ir svarīgs jautājums, un nacionālais samierināšanās process joprojām ir jāvirz uz priekšu, tāpēc es aicinu varas iestāžu pārstāvis darīt visu iespējamo, lai uh, viss jaunā likumdošana būtu saskaņā ar starptautiskiem cilvēktiesību standartiem un lai cilvēki tik tiešām praksē tiktu aizsargāti. Pēdējo dienu laikā mēs esam pauduši uh, Bahreins pārstāvjiem uh, savas bažas par to, ka uh, šie jaunie pasākumi varētu pasliktināt situāciju un ir jāatvieglo diplomātsko misiju darbība. Mēs arī turpmāk paudīsim uh, savu viedokli un uzraudzīsim situāciju. Mēs veicināsim uh, to, lai pēc iespējas ātrāk uh, darbu sāku neatkarīgā izmeklēšanas komiteja un tikt īstenoti uh, pārskata ziņojumi uh, rekomendācijas. Eiropas Savienība atbalsta šo procesu, jo mēs esam pārliecināti, ka absolūti nepieciešams nodibināt savstarpēju uzticēšanos Mēs um, atzinīgi novērtējām policijas ombudu institūcijas izveidošanu. Mēs arī turpmāk tomēr uh, aicināsim varas iestādes vērsties pret nesodāmību. Ir nepieciešams, lai jaunā institūcija kopā ar um, prokuroru uh, biroju varētu uh, pilnīgi neatkarīgi īstenot savu darbu. Es apsveicu arī kopīgo rezolūciju uh, par Bahreinu kas tika pieņemta cilvēktiesību, ANO cilvēktiesību padomē 10. Eh, septembrī un kur atbalstīja visas dalībvalstis. Es apsveicu arī Eiropas Savienības delegācijas eh, sadarbībai ar Arābu pusos valstīm um, rezolūciju un un mums un novērtēju šos te līdzsvarotās rekomendācijas, kuras ir tikušas pieņemtas. Paldies! Paldies Redingas kundzei. Ar to arī noslēdzam debatas. Seši rezolūcijas priekšlikumi tika iesniegti un balsošana notiks tūlīt pēc debatēm. Point of order. Reglaments, eh, reglaments.